varam turpināt uh, balsojumu skaidrojumu. Mamīkin kungs. Dear colleagues, dear colleagues. Godātie kolēģi, vēl turpina priekšsarētājs. Mēs esam jau sākuši balsojumu skaidrojumu. Lūdzu, klausieties kolēģu sacītajā. Deci pentru recomandare, doamna Sandra Calniete, acordul... Ieteikums no Sandras Kalnietes eh, par nolīgumu ar Vietnamu. Pamīkina kungs, vārds jums. Priekšsēdētāja kungs, eh, gribu teikt, ka Eiropas un Savienības un eh, to institucionālo priekšteču pastāvēšanas vēsturē bija nepieciešams nereiz adaptēt vairākus iekšējos starptautiskus līgumus Eh, dokumentus lai ietvertu mūsu kopienas skaitliski paplašinātu būtību. šis gadījums ir ar eh, horvātiju pavisam nav izņēmums. runājot konkrēti par horvātijas un vietnamas attiecībām būtu vērts atgādināt ka savā līmenī tas pastāv jau vairāk nekā divdesmit gadus kamēr nec pirmajai nec otrajai nav ciešas vēstniecību līmeņa pastāvēšanas eh, horvātijai piemēram ir vēstniecība kvalalunpūrā kamēr vietnamai budapeštā tikai bet sadarbība pakāpeniski attīstās jau ilgus gadus tika parakstīti nolīgumi par dubulto nodokļu neaplikšanu tirdzniecību investīcijām kā arī to pašu vīzu nevajadzēšanu diplomatiski un oficiāli pasturētājiem. domājams ka līdz ar horvātijas pievienošanos eiropas savienībai divarpus gadus atpakaļ šī pamatnolīguma parakstīšanu horvātijas un vjetnamas attiecības saņem spēcīgu impulsu līdz ar to atbalstu. Mulțumim. Trecem acum la recomandarea. Paldies. Un tagad mēs pāriem pie Barbaras Lohbīlers ieteikuma attiecībā uz nolīgumu ar Vietnamu Mamīkinkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribu teikt, ka Eiropas Savienības Vietnamas pamatnolīguma par visaptverošu partnerību un sadarbību galvenais mērķis ir sekmēt tālāku apusēju attiecību attīstības dinamiku visdažādākajās jomās Uh, ekonomisko un tirdzniecības kontaktu stimulēšana investīciju un aktīvāka apusēja turisma veicināšana savstarpēja cieņa uh, pret uh, otras puses vērtībām un tradīcijām kā arī cilvēktiesībām šie un vairāki citi aspekti veido gan šī pamatnolīguma fundamentu gan arī tādu mūsu tālākām attiecībām. vietnama ir viena no visstraujāk attīstītošajām valstīm gan ehm, dienvidaustrumāzijas reģionā gan klusā okeāna reģionos. līdz ar to sadarbības veicināšana pamatos ir viens otra interešu pieņemšanas sfēra ir pilnīgi loģiska un perspektīva visai auglīga. paldies! atbalstu! yes it works. Mums ir šajā parlamentā jāpārstāj dot pamācības trešajām valstīm, ko darīt un ko nedarīt. Un šeit es īpaši domāju uh, uh, šā tekstā konkrētu punktu, kur ir runa par uh, vīzu režīmu un kādi paziņojumi jāizliek vēstniecībās. Nu, Kat, šīm trešām valstīm taču pašām ir demokrātiskas valsts iekārtas un tās pašas var pieņemt lēmumus arī par šādiem jautājumiem, bet diemžēl šāda attieksme mums ir pārāk daudzos gadījumos. Mums vajadzētu pārtraukt uzspiest mūsu domāšanas veidu citām tautām visā pasaulē. Čak. Olčakungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es piedalījos debatēs par Vietnamu un uh, eh, 33. un 35. punktu es nebiju izlasījis pamatīgi, bet tagad esmu ar tiem iepazinies un uh, es uh, neatbalstu uh, 33, 35 eh, ir ļoti saprātīgi punkti eh, šajā nolīgumā, un tur eh, nav nekāda iebildumi iespējām. Es atbalstīju šo nolīgumu. Eiropas Savienībai ir jāstiprina strateģiskās attiecības ar Dienvidu Austrum Āzijas valstīm un jāstiprina tirzniecības attiecības. Pārējām paldies pie uh, rezolūcijas uh, projekta par Eiropas monetāro un ekonomisko savienību. Uh, Jurekungs uzstājas paldies priekšsēdētāji. Pašreizējā situācija ir novedusi pie finanšu krīzes, kas ir smagi skārusi noteiktas valstis. Uh, Ja mēs būtu saprātīgi, mēs būtu atteikušies no šādas politikas. Diemžēl Eiropas Savienības vadība vēlas izmantot šo krīzi, lai vēl vairāk uzsākt spiestu savu gribu un konfiscētu dalību valstu prerogatīvas, bet tas viss novedīs pie vēl dziļākas krīzes, kā to mēs redzam šobrīd attiecībās ar apvienoto karalisti. Tas ne tikai nodara kaitēju mūsu valstīm, bet nu, mūsu izvēle ir suverenitāte. Paldies, priekšsēdētāji kungs! tā saucamā eiropas e, semestra sistēma darbojas jau apmēram piecus gadus. tās ietvaros eiropas savienība un tās politika ekonomikas jomā tieši un regulāri koordinēta starp nacionālo pārnacionālo līmeņiem un ar konkrētu katras iesaistītās darbības termiņa uzstādīšanu un tās implementēšanas pārbaudi. kamēr primārā loma pārnacionālajā līmenī pieder komisijai un padomei būtu viennozīmīgi nepieciešams lai parlamenta loma šajā procesā kā arī kopumā eiropas monetārās savienības funkcionēšanā tiktu palielināta pirmkārt paredzamības un pārbaudes realizēšanas ziņā. šajā gadījumā tas ir īpaši attiecas uz nepieciešamību komisijai laicīgi nokonsultēties ar parlamentu sakarā ar baltās grāmatas sagatavošanu par pārēju starp eiropas monetārās savienībām pirmo un uh, otro uh, posmiem jau realizētajiem uh, un pašlaik iet jau trešais un pēdējais posms kas uzsākas ninety nine gada līdz ar to kopumā es šo virzību atbalstu. paldies! Arnota kungam vārds. Es gribētu jums pastāstīt par 90. gadu, kad Britu kanclers Džons Mēģors eh, lika priekšā vienotu Eiropas valūtu, un tas bija kaut kas pavisam jauns tajā laikā Lielbritānijā. Uh, Pēc tam mēs pievienojāmies eh, maiņas mehānismam un mēs eh, īstenībā izmantojam eiro bez eh, banknotēm un monētām. Mēs izmantojam vairākus monetārās politikas aspektus. Uh, Arvien vairāk uzņēmumu ir gājis, ir bankrotējuši eh, pēdējo gadu laikā eh, nekā jebkad Britu vēsturē, un mēs redzam, ka ekonomikai vajadzēja gadus, lai tā varētu atgūtos. Ļoti labi, ka mēs nepievienojāmies eiro, jo visticamāk mēs būtu eh, iz, izjutuši tieši tādas pašas sekas, kā tās valstis, kas pievienojās eiro. Meidžoram uh, bija taisnība. Viņi uz, viņš uzskatīja, ka Lielbritānijai vajadzētu palikt Eiropas Savienībā, bet tagad arī šajā jautājumā viņam nav taisnība. Domnului Preda, privind drepturile om. Tagad eh, Prēdas eh, ziņojums par 2014. gada cilvēktiesību situāciju. Vārds Zaborskas kundzei. Ďakujem, pán predsedā. Priekšādātā kungs. Eiropas Savienība ir uzņēmusies lielu atbildību, mēģinot nodrošināt cilvēktiesību īstenošanu pasaulē. Te ir jautājums par cilvēka cieņu un vienlaicīgi arī par praktisku pieeju šiem jautājumiem. Mums vajadzētu domāt, kā novērst milzīgos eh, migrācijas eh, viļņus no valstīm, kur cilvēktiesības netiek ievērotas. Es uzskatu, ka šis teksts ir līdzsvarots. Tāpat eh, gribētu teikt, ka jautājumi par nāves sodu arī ir jāvirz uz priekšu, proti ir jāecina uz tā aizliekšanu. Tāpat uh, gribētu norādīt, ka ir vairāk grozījumi, kas pārsniedz parlamenta pilnvaras. Patiešām žēl, ka cilvēktiesības tiek izmantotas, lai reklamētu abortus un laulības starp vienu dzīmumu. Tāpēc man vajadzēja balsot pret šo ziņojumu. Paldies! Paldies jums, priekšsēdētāj kungs! Cilvēktiesību un demokrātijas atbalsts pasaules mērogā ir viens no Eiropas Savienības pastāvēšanas surakmeņiem kam ir vairākas valstis eh, attīstās savstarpējus kontaktus pamatojoties pirmkārt tai vienīgi uz interesēm un pragmatisma principiem eiropas savienības ārpolitikai ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt šo vektoru. tajā pašā laikā kolēģi skaidrs ka mēs nedrīkstam aizmirst ka dažādas pasaules daļas attīstījās katra savā specifiskajā kontekstā un katrai kultūrai ir savas noteiktas īpašības un kamēr viennozīmīgi pastāv tāda lieta kā universālas cilvēktiesības vienmēr vajag atcerēties ka visu to saprašana ir īpatnēja un ar to mums ir jārēķinās. tieši tas ir jebkuras eh, racionālas diplomātijas pamats proponēt savus viedokļus intereses un vērtības paralēli pieņemot vērā pārējās vērtības. bet kopumā vērtēju šo dokumentu kā ārkārtīgi svarīgu nobalsoju par un uzskatu ka tas dos papildus impulsu cilvēktiesību aizsardzībai no eiropas savienības puses. üdvözlöm hogy a jelentés az unió. sogor kungs šajā ziņojumā ir runa par to, ka mums ir jābūt konsekventiem gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā Eiropas Savienībā. Mēs gribētu vērst dalību valstu uzmanību uz to, ka uh, tam vajadzētu stāties pretī ārpolitiskajiem izaicinājumiem. Uh, Eh, ārējai cilvēktiesību politikai ir jābūt ticamai un efektīvai. Šeit es gribētu runāt par um, autoktonajām minoritātēm, kas um, arī atrodas Eiropas Savienībā. Bieži vien Eiropas Savienība kritizē trešās valstis attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Tomēr uh, autoktonās minoritātes sastāda apmēram 10% no vispasaules iedzīvotājiem. Mēs visi, protams, atbalstām cilvēktiesības, taču šis ziņojums pastāsta, ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jārunā vienotā balsī, ar vienā balsī šādos jautājumos. Konsekventa vienota balss īstenībā runā pretī suverēnai darba kārtībai, un suverenitāte nozīmē to, ka mēs paši nosakām savu ārpolitiku. Jo īpaši šie trīs punkti ziņojumā man nepatīk. Pirmkārtām, mēs runājam par jaunu uh, bēgļu definīciju, klimata bēglis, bet mēs neesam pārdomājuši sekas, uh, kādas tam varētu būt. Bet parlaments lielu vairākumu nobalsoja par šādu lietu. Otrām kārtām kvotu sistēmas sievietēm politikā un demokrātijā. Uh, Pat ja jūs ticat, ka šādas pazemojušas kvotas ir labas, kā jūs tās varēsiet uzspiest valstīm ārpus Eiropas? Tas ir pilnīgs bezprāts. Beigās eh, nāves sots. Es personīgi es tā, esmu pret nāves sodu, bet mēs nedrīkstam lasīt lekcijas citiem par šo jautājumu. Tas ir suverēns lēmums, ko valstis pašas pieņem. Sumim, uh, eh, la... Paldies. Tagad 20. gada diena Daytonas miera līguma. Mamikina kungs. Sēdētāja kungs, kā mēs zinām, 20 gadus atpakaļ parakstīts Daytona miera līgums atnesa uz Rietumu Balkāniem un pirmkārtam Bosniju un Hercegovīnu tik gaidamu un nepieciešamu mieru. Vietējais tautas atkal dabūja fundamentu, uz kura būtu iespējams celt savu nākotni, attīstīt valsti un savu sabiedrību. Diemžēl, tomēr lielā mērā uz eh, konsensus principā bāzēts deitonas miera līgums ne, neatrisinās joprojām visai pastāvošo bosnijas un hercegovinas sabiedrības etniskas sašķelšanas problēmu. valsts teritorija ir skaidri konstitucionāli sadalīta lai katrai no trim primārajām valsti veidojošām tautām būtu augsta līmeņa autonomija un pastāvēšana varas aprindās. kam ir laba ideja no vienas puses tas nereti rada problēmas tiem kas nav bosnietis serbs vai horvāts. vairāk par to tas pašas republikas srpskas apusējas attiecības ar valsts centru sarajevā to nevar aprakstīt kā pietiekami labas. bet kopumā bosnija un hercegovina joprojām ir sava veida pārējošā valsts un mums jāatbalsta tā. paldies! paldies! tagad uh, valero ziņojums uh, vārds mamikina kungam. paldies jums priekšsēdētāja kungs! kopējā nostāja ir juridiski saistoša sistēma uh, kuras ietvaros eiropas savienības dalībvalstis realizē savu konvencionālo ieroču tirdzniecību ar saviem partneriem. jāsaka ka pasaules mērogā dažas no mūsu dalībvalstīm ir līderes šajā ziņā piemēram eh, trīspadsmit. gadā eksportējāt ieročus uz trīsdesmit sešiem septiņiem miljardiem eiro tā skaitā uz desmit septiņiem miljardiem kopienas iekšienē. līdz ar to ņemot vērā ka vispār ir ieroči un attiecīga tirdzniecība kopējie sistemātiski izpildāmie noteikumi ir absolūti nepieciešami vitāli nepieciešami. un protams jebkurai dalībvalstij ir visas tiesības implementēt sev izdevīgu ieroču tirdzniecības politiku kurā atbilstu tās nacionālajām interesēm un preferencēm bet jebkurai ieroču tirdzniecībai skaidri un caurredzami jāseko izklāstiem noteikumiem kuru jebkura pārkāpšana rezultēs visai nopietnas problēmas. atbalstu. Mulțumim, domnul Șogor. Vă Șogor, Congo. Mulțumesc. Fontos leszögeznünk. Paldies. Ir ļoti nozīmīgi norādīt, ka ieroču eksporta noteikumi ir dalību valstu kompetencē, un uh, padomas kopējā nostāja attiecas uz paziņojumiem no dalību valstīm. Ziņojums kritizē dalību valstis, tāpēc, ka šī e, kopējā nostāja bieži tiek pārkāpta astoņos punktos, kas noved pie sankcijām. Bet e, mums ir jāsaprot, ka šī joma ir ļoti sensitīva, un šeit dalībvalstis noteikti nekad neatteiksies no savām kompetencēm. Daudz būtiskāk ir saprast, cik tālu dalībvalstu ieroču politika ir atbilstīga Eiropas Savienības ārpolitikas mērķiem. Šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Uh, ārpolitikas vadlīnijas balstās uz to, ka dalībvalstu ieroču eksports uh, nesagrāja mūsu kopējās vērtības. Paldies! Tagad pāriesim uz uh, patentiem un augsts elektrona tiesībām. Amīkine kungs. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs. Jau aptuveni 17 gadus funkcionējošā direktīvā uh, skaidri notiek, ka tie produkti, augļi, dārzeņi, citi, kas tika kultivēties pateicoties tikai tīri bioloģiskiem procesiem piemēram caur selekciju vai krustošanu nevar tikt patentēti. intelektuālā īpašuma princips nenoliedzami ir svarīgs un vairākos citus gadījumus tiek pielietots bet ne šajos. tomēr 15. gada 25. martā savā spriedumā eiropas patentu iestādes apelācijas valde iztiesāja lēmumu lietās g divi divpadsmit un g divi trīspadsmit attiecīgi par tomātiem un brokoli patentu izsniegšana ir iespējama un nekādā ziņā nav pretrunā ar eh, augstāk minēto eiropas komisijas direktīvu. līdz ar to tātad augu raksturīgu pazīmju patentēšana kura tika iegūta ar bioloģiskas audzēšanas tehnoloģiju ir vismaz daļēji iespējama. līdz ar to mums tālāk arī politiski eh, jāattīstās tieši šis virziens un šis vektors. paldies! Harkins kundzei, paldies! Es ar ļoti lielu prieku atbalstīju šo rezolūciju, jo ir svarīgi, lai mēs saglabātu šo selekcionāru izņēmumu. Tas nozīmē to, ka piekļuve selekcijas materiālam ir nodrošināta visiem selekcionāriem, un tas attiecas gan uz modernām šķirnēm, gan arī uz um, sauvaļas un uh, jau senajām šķirnēm. Ir jānodrošina, lai šīs pazīmes tiktu pie, būtu pieejamas visiem, bez patentiem. Tas attiecas arī uz to, ka dārznieki vai mazi lauksaimnieki vai mazi uzņēmumi selekcijas uh, nozarē netiktu ierobežoti. Tieši tāpēc es gribētu, lai komisija skaidro direktīvas 9844 EC aptvērumu, interpretāciju un iespējamos pārkāpumus. Mums ir mm, jānodrošina uh, aizliegums eh, patentējumībai tiem eh, pro produktiem, kas ir iegūti ar eh, dabiskiem paņēmieniem. Mums ir jānodrošina visaptverošs selekcionāru izņēmums. Mani tiešām sarūknāja tas, ka mēs nepanācām šo vispārējo principu, jo tas noteikti būtu papildinājis šo labo rezolūciju. Paldies. Tagad situācija Burundī. Vārds Mamikina kungam. Paldies jums priekšsēdētāja kungs vairāku iemeslu dēļ āfrikas valstis ir tās kurām kopš savas neatkarības eh, iegūšanas desmit gadus atpakaļ bija vai joprojām ir ļoti grūti eh, uzcelt efektīvi funkcionējošas valstiskuma struktūras kur sabiedrības ikdienas dzīve nebūtu apdraudēta no iekšējo konfliktu cilvēktiesību pārkāpumu nabadzības bada un citu iemeslu puses. kaut kādas valstis šīs problēmas jau atrisināja citas šīs problēmas joprojām pastāv burundi diemžēl ir viena no šādām valstīm kaut gan valsts neatkarība tika atgūta vairāk nekā pusgadsimtu atpakaļ īsto mieru vēstures gaitā joprojām šeit nav. reģionāla nestabilitāte etniskas tīrīšanas vai pat pilnā skala genocīds divi civilkari viens no pasaules augstākajiem nabadzības līmeņiem masu korupcija ārkārtīgi vāja situācija ar veselības aprūpi tas viss izraisīja krīzi Eh, un prezidenta pjera nkurundzizas vēlme palikt savā amatā uz jau trešo termiņu tas viss nav tas kas atbilst mūsu eiropas kritērijiem. paldies! Eh, Lielas paldies un skaidrojums par pēdējo ziņojumu. Tā ir situācija Virungas Nacionālajā parkā un runātājs Mamikinkungs lūdzu. Paldies jums, priekšsēdētāji kungs! virungas nacionālais parks ir vecākais āfrikas kontinentā un visbagātākais e, tur esošo sugu ziņā. diemžēl kaut gan tā jau kopš septiņdesmit devītā gada atrodas unesco pasaules mantojuma sarakstā šis parks ir konstanti apdraudēts. septītajā gadā e, vietējā valdība e, piešķīra koncesijas naftas krājumu izpētei eighty five parka teritorijā. blakus esošais centrālafrikas reģions jau ilgus gadus ņem vietu asiņaini konflikti savukārt mālasemniecība pret parka eh, teritorijā dzīvojošām sugām ņem vietu jau desmit gadiem ilgi uz regulāra pamata. vairāk par to pēdējā desmitgadē parkā tika nogalināti vairāk nekā simt četrdesmit uzraugi kas pildīja savas dienesta pienākumus. man priecē tas fakts ka mēs eiropas parlamenta deputāti atbalstam unikālā dabas mantojuma saglabāšanu un protams es ar abām rokām nobalsoju par. paldies! procesul verbal va fi. Paldies! Šīs sanāksmes protokols tiks nosūtīts parlamentam apstiprināšanai nākamā sesijas sākumā. Ja netiks iesniegt iebildumi, šodien pieņemtās rezolūcijas tiks nodotas to adresātiem.